Man vienmēr patīk uzrunāt personīgi komitejas biedrus Marais kungs, Brons kungs. Nu labi, bet es nevēlos sodīt tos, kas ir šeit un tos, kas kavēs. Brons kungs jums par reglamentu. Uh, Es domāju, ka vajadzētu aizpildīt klusumu, kamēr mēs gaidām kolēģus ierodamies. Mums vienmēr trūkst laika, mums vienmēr ir pārāk maz laika. Un eh, man likās, ka es esmu izgudrojis ļoti gudru plānu, proti tādu, uh, Tā vietā, lai rīkot konsolidētas sanāksmes, kā mums ir šajās divās dienās, mums ir būtu pusdiena šeit, 17. datumā, 24. būtu otra pusdienas, un pēc tam vēl viena sanāksme 17. un 11. novembrī ir paredzēts sēdes un tādējādi cilvēki varbūt neieradīsies un, un līdz ar to pār, tiks atrisināta problēma, ka pārāk daudz vēlas izteikties. Bet eh, vēlāk man nācās secināt, ka tomēr priekšsēdētājs to ir pamanījis. Jā, es esmu pamanījis jūsu priekšlikumu, bet bieži vien tad, kad mēs veidojam šādas te sanāksmes vairākas pēc kārtas, tad tas ir tikai loģistikas jautājums, bet, protams, ņemsim vērā jūsu priekšlikumu. Es gribētu ierosināt jums abiem pieņemt šīs dienas darba kārtību ar piezīmi, ka centīsimies to nedaudz saīsināt. Tā vietā, lai izskatītu vienu punktu un tad izsludinātu pusstundas pārtraukumu. Sekret Teriāts cenšas nomedīt cilvēkus, kas ir, kuriem plānots uzstāties par nākamajiem darba kārtības punktiem, cerams, ka viņiem tas izdosies. Ja neviens neprotestē, tad, pieņem, tad uzstīsim, ka darba kārtība ir pieņemta. Mums ir arī jānokārto dažas formalitātes. Man ir jānolas jums sekojušas rekomendācijas, kuras ir izteikuši koordinātori attiecībā uz referentu nozīmēšanu. Terēs Himenes Beserīle ir iecelta par referenti attiecībā uz priekšlikumu direktīvai attiecībā uz pamat lēmumu 2004 čārsvitra 757. Tālāk autoru iecelšana Roberta Anģelīlī FEM ziņ, pašiniciatīvas ziņojums par uh, Vārdarbība pret sievietēm, Roitovas kundze, iecēla par autoru atzinumiem par eh, komisijas budžeta izpildes apstiprināšanu 2012. gadam, tāpat arī par eh, budžeta izpildes apstiprināšanu attiecībā uz pamatiesību aģentūru un Eiropas monitoringu centru narkotiku un narkotiku apkur atkarības um, apkarošanai. Veronika Maķo Ilon ir uh, noteikta par uh, autori attiecībā uz budžeta izpildes apstiprināšanas viedokli attiecībā uz Eiropas datu aizsardzības pak um, pakalpojumiem un tā tālāk. Vai jums ir kādi iebildumi? Ja ne, tad mēs uzskatīsim, ka ir izlēms par šo jautājumu. Man ir jāinformē deputāti, ka telpas izmērdēļ un uh, tūkošanas kabīņu skaita dēļ dāņu, somu, maltas, igauņu un uh, horvātu valodā tū, valodās tulkojums nebūs pieejams. Esam nonākuši pie nākamā darba kārtības punkta, proti trešā pašreizējais stāvoklis iestāžu sarunās par likumdošanas procedūrām. Vispirms es došu vārdu Marais kungam, kurš mūs varēs informēt par uh, vienošanos, kas ir panākt attiecībā uz uh, viestrādnieku direktīvu. Paldies, Sofija! Es saprotu, ka zālē šobrīd nav pārāk daudz deputātu, bet es vismaz gribētu, lai tika piefiksēts tas, ka pagājušajā Ceturtdienā padomē tika pieņems, pie, tik pieņems kvalificētais vairākums attiecībā uz uh, direktīvu par sezonu strādniekiem. Es uh, gribētu pateikties ēnu referentiem Es nedomāju, ka viņš šeit ir klāt, bet vismaz to piefiksēja protokolā. Tagad mūsu rīcībā ir teksts, kur eh, sezonas eh, strādnieku intereses ir eh, viduspunktā. Tas ir pirmais Eiropas Savienības likumdošanas dokuments, kur ir izskatīti šie jautājumi, kas skar zem apmaksātos strādniekus migrantus un uh, Katrs, kas ir strādājis pie šī jautājuma, mēnu referenti un, ja drīkst ņemot vērā, ka deputāti šeit nav klāt, es gribētu pateikties arī saviem darbiniekiem, mm, arī savai, saviem asistentiem par ieguldīto darbu. Nu, varbūt, ka to nevajag iekļaut protokolā, bet eh, man vismaz gribas pateikties viņiem par trīs gadu garumā notikušo darbu, jo tas tik tiešām ir tāds Eh, smags darbs bijis. Un eh, komitejā balsojums ir gaidāms 14. novembrī. Komitejā balsojums bija ļoti spēcīgs, es, jo es ļoti nopietni uzklausīju, uzklausīju kolēģis no visiem, eh, no visiem politiskajiem grupējumiem un ņēmu vērā to, ka šis ir tāds ļoti delikāts jautājums, ņēmu vērā visu politisko grupu viedokļus un tādējādi mums iznāca izdevās panākt vienošanos. Vēlreiz paldies ēnu referentiem, kas gan šeit zālē nav, bet es esmu pārliecināts, ka viņi var, varēs izlasīt manas teikto. Balsojums komitejā notiks. Balsojums notiks 14. novembrī. Paldies! Paldies, es jums nolasīšu par situāciju attiecībā uz daudzgadu finanšu schēmas trialogu. Uh, Runājot par iekšlietām, 17. oktobrī notika trešais kopējais trialogs attiecībā, ar, attiecībā uz uh, daudzgad finanšu schēmas, schēmu iekšlietās pēc poz, pozitīvas attīstības uh, tika panākts kompromiss un tika nolemts, ka minimālie, minimālie procenti atsevišķos regulējumos attiecībā uz iekšlietu fondiem ir eh, jāpieņem, un tas varētu būt arī tāds eh, apmierinošs risinājums, lai pieņemtu lēmums attiecībā uz nacionālajām programmām un komisijas programmām. Nu, tas gan man pašai īsti labi saprotams, kas te ar to tiek pateikts. Uh, Man pilnīgi jāsmējās un jās, jāraugās apkārt, kur ir paslēptā, kur ir slepenā kamera. Lopes kungs ir nācis klajā ar priekšlikumu, nodevis to referentiem un to ir atbalstījusi komisija un prezidentūra. Šajā priekšlikumā ir iespējama arī atkāpa attiecībā uz minimālajām procentu likmēm, ja tas, ja dalībvalsts to var pamatot komisijai. Priekšsēdētājs uzskata, ka šāda atkāpe varbūt nav nepieciešama attiecībā uz minimālajām procentu likmēm, bet ja ir jāpiekrīt šādai te atkāpei, tad ir vajadzīgs lielākas garantijas attiecībā uz to, kad un kā šādu atkāpi var izmantot. Priekšsēdētājs šo uh, ziņu ir nodevis arī referentiem un arī devis uh, viņiem uzdevumu sniegt savu, savu viedokli un savas pozīcijas. Es redzu, ka mūsu kolēģis Ilčev kungs ir ieradies. No 18. līdz 20. septembrim budžeta kontrolas komiteja ir nosūtījusi delegāciju uz Bulgāriju un uh, uz robežu reģionu starp Bulgāriju, Turciju un Grieķiju Komitejas delegācijas vizītes galvenais uzdevums bija uh, risināt jautājums, kas ir saistīti ar cigarešu kontrabandu un uh, tās ietekmi uz Eiropas Savienības budžetu, bet delegācija apmeklē arī vairākus robežu šķērsošanas punktus, bēgļu centru un tikās ar iekšlietu ministru un robežu sargiem. Liba komiteja tika uzaicināta arī uz kādu tikšanos ar eh, deputātu. Ilčev kungs Liba komitejas vārdā piedalījās šajā delegācijā, un tāpēc es došu vārdu viņam, lai viņš varētu mums pastāstīt par delegācijas vizīti. Es redzu, ka Mulder kungs, kurš eh, gan šobrīd nav zālē, arī ir eh, gan Liba, gan budžeta kontrolas komitejas pārstāvs, varbūt viņš arī vēlēsies izteikties, ieradīsies. Ilčevkungs, paldies, Sofija! Es gribētu sākumā teikt, ka esmu ļoti pateicīgs komitejas vadībai un komitejas priekšsēdētājam Agilāru kungam, jo es pie, varēju pievienoties šai delegācijai kā aizvietotais no Liba komitejas. Tā bija budžeta kontrols komitejas delegācija, bet delegācijas vizīte bija ļoti būtiska ļoti interesanta, jo tā bija tāda kā vizīte uz vietas, kas notika ļoti būtiskā laikā. Proti, kad sāka palielināties migrantu plūsmas, kas šķērsoja Turcijas un Bulgārijas robežu. Un tajā pašā laikā bija ļoti interesanti pieredzēt, kā šajā kontekstā, šo notikumu kontekstā, visas pārējās sistēmas un apakšsistēmas darbojas. Delegācija konstatēja un apskatīja, kas ir izdarīts attiecībās finansējumu, darbinieku apmācību, aprīkojumu un rezultāti šķiet ļoti pozitīvi, bet, eh, protams, eh, jaunākie notikumi rada lielas bažas, jo tas, ar ko mēs šeit saskaramies, uh, šajā laika posmā, proti septembra beigās un tīpaši tagad, mēs redzam, ka migrantu plūsmas pieaug. Daudz cilvēku cenšas šķērsot Turcijas un Bulgārijas robežu un apmesties Bulgārijas teritorijā. Vērs iestādes, kas risina šis, šo problēmu, ir saskārušās ar smagām grūtībām. Mēs varam migrantus sadalīt trīs grupās. Tie, kas saka, ka viņi ir ieradušies no Sīrijas, Daudziem no viņiem nav dokumentu, un tāpēc procedūras šo cilvēku identifikācijai un uh, patvēruma statusa piešķiršanas procedūras ir ļoti ilgstošas, un Bulgārijas lēmums ir tāds, ka jāsamazina laiks šo personu lietu izskatīšanai, un lai tas būtu ne nu, vairāk kā 3 līdz 10 dienas. Otra grupa ir cilvēki, kuru identitāti nav iespējams noskaidrot. Dažiem no viņiem nav vispār nekādu dokumentu, citi sniedz maldinošu informāciju par, uh, tām valst, par savām izcelsmes valstīm, un daži no viņiem vēlāk tiek identificēti kā cilvēki ar uh, tādu neskaidru vai pat kriminālu pagātni. Uh, Grupa šādu cilvēku vēlāk arī tikuši izraidīti. Un trešā grupa, savukārt, eh, pil, ne, cilvēki, kas nav no Sīrijas, bet viņi ir pievienojušies potenciāliem bēgļiem no Sīrijas. Viņi pārsvarā ir no Ziemeļāfrikas valstīm un aizdīto dažu dienu laikā no, arī no Pakistāns, Irāns un Irāks un Afganistāns ierodas liels cilvēku grupas. Bulgārija ir valsts, kurai praktiski nav pieredzes uh, šādas problēmas risināšanā. Bulgārijas valdība dara visu, kas ir tās spēkos, lai sniegtu šiem cilvēkiem pajumti, lai sniegtu viņiem pārtiku, medicīnisko aprūpi un drēbes, bet ir pārkārtīgi daudz ļoti specifisku aspektu šajās problēmās. Piemēram, 75% no tiem cilvēkiem, kas saka, ir ieradušies no Sīrijas vai caur Turciju, ir sievietes un bērni ļoti liela daļa bērnu ir eh, bez pieaugušo pavadības, un tas ir ļoti dīvains jautājums. Acīm redzot, bērnus kaut kādā brīdī pavadīja pieaugušie, vai arī viņi tika iekļaut šajās te migrantu grupās, tad, kad viņi devās pāri Turcijai, jo Turcija ir liela valsts. Dažkārt eh, šie cilvēki ir, ir pārējuši 1500 vai pat 2000 km no attālās Hatejas provinces un vēlāk šķērso Turcijas Bulgārijas robežu. Aiz robežas izrādās, ka daudz no šiem bērniem pēkšņi ir kļuvuši nepavadīgi, pēkšņi viņus vairs neviens nepavada. Bieži vien šie cilvēki runā valodās, uh, kuras vispār nav zināms, piemēram, urdu, puštu valodā, svar, eh, farsī un citās valodās, kas Bulgārijā ir ļoti reti sastopams. Tā ir kustīts par tādām eksotiskām valodām, līdz ar to Bulgārijas varas iestādes nespēja nointervēt šos cilvēkus, jo vienkārši nespēja saprasties ar šiem cilvēkiem. Bulgārijas valdība ir izstrādājusi tādu rīcības plānu projektu, kur vajadzētu tuvāko sešu mēnešu laikā pilnveidot un pieņemt, un tur ir vairāki tādi problemātiski mērķi. Un daži mērķi ir arī ļoti neskaidri. Mērķi ir tādi arī izaicinoši, jo sabiedriskā doma varētu pretoties šim plānam. Ja mēs salīdzinām ar standartiem Eiropas Savienībā, pirmais pasākums ir samazināt migrantu skaitu, kas šķērso robežu. Es, nu, te arī zinām neskaidrības došu piemēru. Piemēram, viņi plāno, ka uz robežas ar Bulgāriju un Turciju būtu jāizveido 30-35 km garš eh, dzeloņdrāšu žoks. Un tas tiek uzskatīts par uh, mēģinājumu novirzīt migrantu plūsmas uz oficiālajiem kontrols punktiem un novērst to, ka nakts tums aizsagā starp patrulēšanas laikiem cilvēks čērsot robežu, jo tas esot bīstam abām pusēm. Otrs pasākums esot par trīs reizēm palielināt to cilvēku skaitu, kas tiek nosūtīti atpakaļ uz savām valstīm. Sīrija nav šo valstu vidū, bet pamatā te ir runa par valstīm, uz kurām šie cilvēki tika sūtīti ar lidmašīnām, proti Tunisija, Ēģipte, Lībija, Irāka, Irānija iespējams. Daži no šiem cilvēkiem tik tiešām rada problēmas, un, kā es jau sacīju, tā kā trūkst tradīciju, trūkst pieredzes, un vēl pastāv valodas un kultūras barjeras, spriedzi palielinās Bulgārijā. Vakardien mēs galvaspilsētā Sofijā uh, pieredzējām divas diezgan uh, plaši apmeklētas nacionālistu demonstrācijas, un uh, tu, šī tendence arī būtu jāņem vērā. Bulgārijas un Turcijas dialogs notiek ļoti atbildīgi, taču tajā pašā laikā tas ir ļoti lēns process un tas ir neprognozējams process. Bija vienošanās starp Ankaru un Sofiju. Tā tika pieņemta 1967. gadā un uh, laiku pa laikam darbojas kopēja robežu komiteja. Tagad ir lēmums atkal aktivizēt šīs komitejas darbību, tā lai tā darbotos praktiski ikdienā. Bet problēma ir, daļa no šīs problēmas ir arī saistīta arī ar Turcijas nevēlēšanos sākt gatavoties atpakaļ uzņemšanas līguma parakstīšanai, un bez šāda atpakaļ uzņemšanas eh, līguma uh, problēma kļūs tikai vēl smagāka. Un tas ir pilnīgi skaidrs un viegli saprotams, ka Turcijas valdība cenšas kaulēties, un viņi tā kā saka, mēs varbūt parakstīsim vienošanos par atpakaļ uzņemšanu un palīdzēsim mūsu kaimņiem Bulgāriem risināt šo problēmu, ja jūs mums piedāvāsiet vīzu liberalizāciju vai kaut ko tam līdzīgu. Tas, kā Turcijas varas iestādes uzrauga un kontrolē savu robežas daļu, ļoti atšķirs. Žandarmērija Turcijā par to ir atbildīga, un tā nav policijas iestāde, tā ir bruņoto spēku apakšvienība. Žandarm, žandarba vienības patrulē pie robežas Un eh, mums ir daudz dokumentēti audio, au, gan eh, audio, gan vizuāli dokumentēti gadījumi, kuros mēs redzam, ka žandarmi dod rīkojums vai instruē migrantu grupas un pastāst viņiem, kā vieglāk pār, pār, šķērsot robežu un tā, lai viņas bulgāru patruļus nenoķertu. Un tiklīdz šie cilvēki ir spēruši savu kājas Bulgārijas zemes, uh, tad viņi, protams, saka, ka viņi bēg no kara, kas varbūt arī ir taisnība lielākajā daļā gadījumu. Bet sabiedrība šajā valstī nebūtu nepieņem šo viedokli tik vienkārši. Un šobrīd Bulgārijā risinās sarunas, ka ja šie cilvēki ir atradušies nometnēs Turcijā un ja viņiem uh, būtu dots viss iespējamais, lai viņi varētu, lai viņu dzīvību neapdraudētu militārās darbības Sīrijā, tad gal galā kurš ir tas, kurš eh, viņus pamudina doties uz eh, Bulgārijas robežas pusi un kāds ir šo migrantu mērķis šķērsojot Bulgārijas robežu. Ir skaidrs, ka viņi vienkārši vēlas tikt tālāk uz Rietumu Eiropas valstīm. Bulgārijas un Turcija, Bulgārija un Turcija tas ir tāds ļoti aktuāls diskusija temats šobrīd. Diplomātis, Bulgārijas ārlietu ministrijas diplomātiskā iniciatīva šobrīd vai pagaidām ir eh, aprobežojusies ar ārlietu ministru vizīti uz Turciju. Visas tās problēmas, par kurām es jums stāstīju, tur ir tikušas apspriestas un tāpat uh, ir gaidāms, ka pēc mēneša, e, Bulgā, pēc Bulgārijas valdības lūguma, Bulgārija saņems pirmo finansiālo palīdzību no Eiropas Savienības šo jautājumu risināšanā. Nobeigumā es gribētu sacīt, ka mums ir jābūt precīzākiem diskutējot par atšķirībām dažādu cilvēku atšķirīgajā statusā Un viss šīs teorētiskās diskusijas par to, kas ir migrants, bēglis, patvērumu meklētājs, dažkārt izklausās varbūt pat pārāk romantiski, bet ņemot vērā to, kā norisinās notikumi tur uz vietas, mēs redzam, ka tas viss nedarbojas. Un tāpēc varbūt būtu labi, ja mūsu komiteja, Lība komiteja, līdz gada beigām vai nākamā gada pirmajos trijos mēnešos norganizētu līdzīgu delegācijas vizīti uz Eiropas Savienības eh, vienu no ārējām robežām. Paldies! Okay, Paldies! Sekretārs mani informēja, ka šādas nākamas izdu organizēšana ir koordinātora sanāksmes darba kārtībā rītdien, tā kā par to jau tiek domāts. Bronskungs lūdzu. Paldies! Jūs minējāt par to, ka varētu ieguldīt robežu kontrolas aprīkojumā, bet šķiet, ka tas nekavē imigrantu iekļūšanu valstī. Varbūt tas tikai to reģistrē. Pirms aptuveni pusotra gada Frontex izpildu direktors bija mūsu komitejas sanāksmē, un viņš runāja par Turcijas un Grieķijas robežu un teica, ka visi šķērsošo robežu un viņi ir iek pieskaitīti, un tad viņi tiek aizturēti uz īsu laiku tātu apstrādē, un tad viņiem piešķīra patvērumu, vai arī viņus atlaid vaļā ar rīkojumu pamest valsti, bet viņi nebija spiest to darīt un nebija nekādas uzraudzības, vai situācija ir tāda pati arī Bulgārijā. Paldies! Morais, Enčukungs, varbūt vēl kādi jautājumi? Ne? Ilčakungs, lūdzu. Jā, vairāk vai mazāk tā notiek arī Bulgārijā. Nu, šīs idejas varbūt nav ļoti inovatīvas, bet tās ir eh, liederīgas un jau tiek izmantotas. Es esmu ieteicis Turcijas varas iestādēm pieļaut jauktus pa patruļus, kurās piedalītos eh, Turcijas, Bulgārijas un Frontex dalībnieki, lai aizsargāt robežu no Turcijas puses. Un otrkārt, uzraudzība, protams, nav profilaktisks pasākums. Ar kameru nav iespējams atturēt uh, cilvēku no uh, robežu šķērsošanas. Un kad šie cilvēki atrodas uz robežas, nevar neko izdarīt, lai viņi atkāptos no saviem plāniem. un Turcijas iestādes nav pilnīgi atklātas. Es nevienu nevainoju, bet, bet no Edirnes, kas ir reģionālais centrs uh, austrumu reģionā, nu, viņi saka, ka neko nevar padarīt ar šiem cilvēku pārvadējiem. Ir pavisam neticam, ka no otras puses uh, cilvēki šķērso šo savienības ārējo robežu, un viņi vienmēr zina, kurā brīdī šķērsot. Līdz ar to šie grupu pārvadātāji ļoti aktīvi darbojas Turcijas pusē. Es ļoti labi pārzinu Turcijas sistēmu. Tās veiktspējas nevar novērtēt par zemu. Ja mūsu Turcijas kaimiņi nolēmtu ietekmēt šo plūsmu. Viņi to varētu izdarīt ļoti veiksmīgi. Pretējā gadījumā būs ļoti nepatīkama aina, ka pieaugs migrantu plūsmas Bulgārijā. Bulgārijā dzīvo 7,3 miljoni iedzīvotāji, kas nav pilnībā gatavi risināt šādu izaicinājumu. Līdz ar to izdarīt spiedienu uz Ankaru no parlamenta puses, manuprāt, ir gluži vienkārši nepieciešams. Paldies! Līdz ar to esam izskatījuši šo darba kārtības punktu. Un līdz ar to 15 minūtes ātrāk esam nokļuvuši pie piektā darba kārtības punkta. Proti vienādi augsts līmeņa eh, tīkla informācijas drošība visā savienībā. Referents ir Karls Šl Šluters no uh, zaļo grupas, viņš ir tikko ieradies. Un pirms sākam diskusijas ir simts grozījumi iesniegti līdz 15. oktobrim, bet uh, vēl joprojām nav vienošanās par kompetenci sadalu starp trim iesaistītajām komitejām - IMCO, ITRE un LIBE. Tātad koordinātori par šo jautājumu runās rītdien, bet eh, tas varētu nozīmēt, ka Lībe komitejā balsojums jāatliek līdz tiks atrasts attiecīgais risinājums, un tagad došu vārdu Šļuter kungam, un pēc tam varēs izteikties ēnu referentu un citi iesai deputāti. Lūdzu, Šļuter kungs. Uh, thank you. Paldies. Es neredzu šeit daudzu grozījumu autorus, un ar viņiem tieši es gribēju runāt, bet nu es pieņemu, ka ir klāt viņu as asistenti un varēs nodot informāciju attiecīgajiem deputātiem. Ir uh, pretrunas par to, kas ir kritiska infrastruktūra un kādas struktūra vienības e, būtu jāiekļauj un par to, kas ir kritisks un kas nav. Kopš mums pēdējiem diskusijām komitejā esmu runājis arī ar referentu galvenajā komitejā Švābu kungu. Arī viņš citādāk skatās uz to, kas ir kritiska infrastruktūra un kas ne. Lielākā daļa uh, parlamentā domā, ka komisija gāja pārāk tālu, kad iekļāva tur arī sociālo mēdīju un uh, lietotņu veikals un tam līdzīgi. Savukārt es uzskatu, ka uh, datu glabāšana uh, mākoņos joprojām būtu jāiekļau, bet mēs zinām, ka uh, Eh, slimnīcas, piemēram, ir savus datus šādi uzglabājušas, un tādēļ tas jautājums ir būtisks. Mēs runāsim ar referentu, kā izcelt šos piemērus, nevis iekļaut pilnīgi visu. Skatīsimies uz to, kādus varēsim panākt eh, kompromisus. Strasbūrā mums bija ļoti konstruktīva diskusija. Vēl viens jautājums, uz ko norāda vairāki grozījumi par to, par kontaktpunktiem un kā nosūtīt informāciju drošā veidā. Nu, Šeit mums vienkārši jāatrod pareizā tehniskā procedūra, lielākā daļa cilvēku piekrīt, ka bieži vien dati tajos nav iespējams identificēt atsevišķus eh, individus, bet ir nepieciešami dažādi konkrētības līmeņi, piemēram, ja ir banka, kurā ir noticis pārkāpums, tad banka izmanto programmatūru un programmatūras eh, izstrādātājs secina, ka ir notikusi ievākšanās, tad bankai ir jāzina, kuros kontos tieši. Un citām bankām var vienkārši paziņot, ka ir notikusi tāda ievākšanās, nav pārāk detalizēta informācija jāsniedz. Jānodrošina, ka mēs izvairamies no tā, ka netiek aizsargāti personu dati. Daži no grozījumiem ir vācu valodā, vācu valodā tādēļ man nav nejausmas, ko tie nozīmē. Angļu un franču valodā tos es saprotu. Es eh, biju gaidījis vairāk eh, kritikas vai risinājums par tiem jautājumiem, kas saistīti ar stingrākiem nosacījumiem programmatūru veidotājiem. Un, nu, ja cilvēks apmierina man priekšlikumu, tad man tikai prieks. Diemžēl man nav līdz šim bijis iespēja satikt ēnu referents no visām grupām, tādēļ man nav pilnīgi kopaina par to, kāda ir viedokļa. Vēl viens jautājums ko darīt ar šo informāciju, kur struktūriņu tu nosūti un kā. Un uh, viena ideja, ko piedāvā referents, ir, ka tas jādara izmantojot šos kontaktpunktus, bet ir arī problēma, ka dažas sistēmas mūsdien tagad jau ir izveidotas, kas darbojas visnotaļ efektīvi. Protams, viens uh, kontaktpunkts būtu izklausās ļoti labu, tas būtu vienkāršāk, bet Mums eh, jāpaliecinās, ka tas eh, netraucētai sistēmai, kas jau tagad darbojās. Viens eh, grozījums bija saistīts ar konkrētu jautājumu šeit Ankis kungs to iesniedza par uzraudzību. Trīsdesmit pirmais, tad par to, ka tiek uzraudzīts šīs eh, vienības, kas uzrauga datu pārstāvju. Un es domāju, ka eh, tas ir labs priekšlikums, kas arī ir pelnījis atbalstu, bet tik tālu tie būtu visi mani komentāri par grozījumiem, vēlētos dzirdēt arī kolēģi domas. Paldies! Henkis kundze vai vēlaties ko teikt? mondjam el, mert szeretnék nagyon tömör. Jā, izteikšos ungāru valodā, centīšos izteikties kodolīgi, lai pastāstītu par mūsu secinājumiem. EPP grupas uh, vārdā ir iesniegti četri grozījumi. No savas puses vēlos teikt uh, paldies uh, referentam. par to, ka no maniem 30 eh, grozījumiem par 19 mēs varējām vienoties, un man ir liels prieks, ka mums ir izdevies tik labi sadarboties. Tad runās par četriem aspektiem. kur ir panākta vienošanās no, eh, starp dažādām politiskajām grupām. Pirk, Pirmkārt par eh, kritisko infrastruktūru, ka to apdraud kibernoziedzība un organizētā noziedzība. Un šī ir pati galvenā problēma, un mums jāpārliecinās, ka šāda kritiskā infrastruktūra tiek pienācīgi aizsargāta. Manuprāt, eh, par šo jautājumu mēs visi varam vienoties nedaudz specifiskāk, kas īsti ir kritiska infrastruktūra. Manuprāt, arī šeit ir vienprātība par to, ka kritiskā infrastruktūra šis jēdziens nebūtu jāprobežo ar uh, lielajām infrastruktūrām. Mums ir jānodrošina labāka aizsardzība arī citām sistēmām, piemēram, Uh, satiksmes kontrolas sistēmas, enerģētikas kontrolas sistēmas un tam līdzīgi. Jo šīs infrastruktūras sistēmas būtiski ietekmē Eiropas pilsoņu ikdienu. Un ja šīs sistēmas uh, cieš no uzbrukuma, tad uh, tas uh, attiecīgi arī ietekmē pilsoņu ikdienu un arī drošību. Trešā lieta, par ko vēlos runāt, Manuprāt, tas ir viens no svarīgākajiem punktiem. Tāda šīs mākoņu sistēmas, kas nav pietiekami aizsargātas. Tās nav aizsargātas no kiber uzbrukumiem, uh, uzskatu, ka tām vajadzētu piešķirt ļoti augstu prioritāti. No datu aizsardzības viedokļa šis jautājums ļoti jūtīgs, jo mēs runājam par ļoti daudzu cilvēku personālajiem datiem. Un tādēļ viens no galvenajiem pienākumiem nākotnē ir atrast uh, labāko līdzsvaru šajā jautājumā, lai aizsargātu šādas mākoņu sistēmas un nodrošinātu, ka tās ir drošas un pilnīgā drošībā būtu arī personu dati, kas tajās tiek uzglabāti. Tāpat uh, ir jāpilnveido arī sadarbība, domājot par informācijas plūsmu starp valsts un privāto sektoru. Eiropas uh, kiberdrošības centrs no Šobuškunga grozījumu vēlos minēt vienu lietu, kur viņš aicina komisiju apvienot uh, drošības stratēģiju dažādās nacionālajās iestādēs, uh, koordinēt mūsu darbu šajā jomā. Manuprāt, uh, kopumā mēs esam panākuši vienprātību vairākos būtiskos jautājumos, uh, bet ir vēl citas lietas, par kurām uh, vēl uh, ir daudz jārunā. Es saprotu, ka mēs gaidām datu aizsardzības regulu. Pirms mēs balsosim par šo dokumentu, nezinu, kurš atbalsta šādu darbu turpinājumu, bet uh, Eiropas Tautas partijas vārdā varu teikt, ka uh, Mana grupa to uzskata ne par to labāko risinājumu. Švābkungs ir iesniedz vairākas grozījumus attiecībā uz datu aizsardzību, un, manuprāt, mums būs uh, ļoti daudz iespējas pastiprināt šo datu aizsardzību aspektus. Un, ja mums būs iespēja nodrošināt datu aizsardzības aspektus šī ziņojumā, tad eh, Eiropas Tautas partija nesaskata iemeslu atlikt eh, balsojumu par šo dokumentu. Tāpat eh, neredzam, kā tas varētu ietekmēt mūsu ziņojumu. Mūsu priešlikums ir, ir balsot par šo ziņojumu, neko neatliekot. Paldies! The... Uh, Fajans uh, kundze nav vērts, kas tas izteiktais. Aldis vārdā es uh, vēlētos teikt tikai to, ka pirmkārt, kas izriet no Henkas kundzes teiktā. Protams, ka tur ir zināma ironija tādā ziņā, ka padomu šobrīd apsver iespēju šīs pakotnes skatīšanas atlikšanu līdz 15 gadam vai vēl vēlāk. Ja padome vēlas lai šī kiberdrošības eh, pakotne eh, tiktu veidot, tad viņiem vajadzētu tikt galā ar datu aizsardzības pakotni. Mums nevajadzētu nu, eh, atlikt vai balsot pirms ir gatava datu aizsardzības pakotne. Un otrā piezīme no manas puses. Ir zināmā ironija arī tajā, ka mēs runājam par potenciālu nodokli. Tad mēs runājam par uh, teroristiem, eh, trešajām valstīm, tomēr patiesībā tas ir mūsu tuvākais eh, draugs, kuram ir ne, neatļauta piekļuva mūsu sistēmām. Es nedomāju, ka kāds no tiem, kur bija iesaistījušies šī projekta veidošanā, domāja par ASV, vai arī domāja, ka kāda no Eiropas Savienības dalībvalstīm spiego citu dalībvalsti. Un līdz ar to man arī interesē uzklausīt jūsu viedokļus un referenta viedokļus. Tātad, ja šāds uh, uzbrukums vai arī neatļauta piekļuve noteiktu dalībvalstīs, kāds bija, piemēram, arī manā valstī, Nīderlandē. Kādēļ visticamāk eh, tiek apdraudētas visas sistēmas vai arī Beļģijā? Kur ir bijis milzīgs uh, uzbrukums Belgakom, kura apkalpo visas starptautiskās institūcijas Briselē? Nezinu, kas notiek Beļģijā. Eh, liekas, ka tas viss ir uh, pazudis. Nezinu, kas notiek Nīderlandē, nekas nenotiek. Eiropols šādās situācijās e, viņiem vajadzētu būt atļaujai e, veikt izmeklēšanu pašiem, tāpēc ka tad, ja šādi notikumi risinās, tam ir ietekme uz visu Eiropas Savienību un ir nepieļaujami, ka 28 e, dalībvalstis ir noslēguši tādu kā klusēšanās uh, paktu un uh, piekrīt tam, ka nenotiek uh, izmeklēšana. Eiropalam vajadzētu būt atļaujai izmeklēt. Tas ir tas, ko es vēlējos eh, teikt, kā Aldes eh, referente no EKR grupas eh, Kērhopa kungs nav klātsošs. Veržē kundze arī nav klātsoša. Un ja viens iznevēlas izteikties, tad lūkšu referentam teikt galavārdu. Es varu piekrist lielā mērā tam, ko jūs teicāt, un pagājušā nedēļā Pagājušajā nedēļā eh, tika atklāta informācija, kuru tapa zinām jau pagājušajā gadā, tādā ziņā, ka eh, šie eh, pacientu datu informācijas faili no trījiem, pacient, trījiem miljoniem pacientiem, pacientu Zviedrijā, tad, tad viņi bija brīvi pieejami. Un tas ir klasisks piemērs tam, ka šīs direktīvas mērķis tiktu pilnībā pārkāpts un jo atkal informācijas noplūda Eh, tad eh, norāda uz eh, ārlietu ministriju, ārlietu ministrijas virzienā. Mēs visi viens otru izspiegojam, un arī ASV mūs izspiego, un manam, manam e-pastam arī uzruk pirms trīs gadiem. Un tad, tad šī e, informācija par pacientiem tika iekļauta mākonī, un šos datus varēja iegūt, un šādi sensitīvie dati tie pat nav e, šajā regulējumā. tomēr tie netiek e, aizsargāti, tāpēc, ka mums ir tehniskas problēmas. Un man arī ļoti pārsteidza tas, ka tika izmaklāti arī Amerika, telefoni Amerikā, un man ir pārsteidz tas, ka Eh, tad, eh, tad eh, Vācijas kanclerē nebija kodēts telefons no paša sākuma. Tas ir ļoti naivs viedoklis attiecībā uz drošību, bet es arī vēlējos runāt par to, ko teica Agnes. Tādā ziņā, ka problēma ir tāda, ka daudz no šiem pārkāpumiem patiesībā ir bez nodoma. Tās vienkārši ir cilvēciskas kļūdas, un tas ir tas, uz ko es centos šeit koncentrēties. Par to ir viegli aizmirst tātad eh, ietaupot naudu, eh, ejot vieglāko eh, ceļu. Ļoti daudz no šiem pārkāpumiem tik tiešām ir tehniskas kļūdas vai cilvēciskas kļūdas, kādas procedurāls kļūdas. Un šādas lietas mēs varam viegli noteikt. Mm, attiecībā uz tām kļūdām es nezinu, vai kiberdrošība mūs varētu no tā aizsargāt. Mums ir jāaizsargā mūsu pilsoņu un institūciju um, integritāte. Un attiecībā uz Eiropolu es nezinu, ko man grupa domā, tomēr es uh, esmu gatavs uzklausīt. Paldies! Un tagad nākamais uh, darba kārtības punkts, kas ir arī pēdējais darba kārtības uh, punkts paziņojums uh, attiecībā uz uh, manu uh, ziņojumu par uh, Eiropas Savienības un Kanādas nolīgumu eh, par pasažieru datu reģistra datu pārsūtīšanu un apstrādi. Es skatos pulkstenī un daži no locekļiem, eh, kuri ir zālē. Nu, pat kā ienāca vēl viens komitejas loceklis. Godīgi sakot, es eh, nezinu, vai mums ir par to tagad jāspriež, tāpēc, ka formāli mūsu piekrišana vēl nav lūgta. attiecībā uz eh, ziņojuma projekta izstrādi. Mums bija debates pirms nedaudz, eh, pirms gandrīz gada attiecībā uz eh, situāciju tolaik. Bija arī daudz kritisks piezīmes. Vienprātīgi. Un, manuprāt, teiks, kas ir mūsu priekšā, tajā nav risināts mūsu bāžas adekvātā veidā, un, manuprāt, tur ir vairāk neatrisināti jautājumi. Piemēram, tad, ja mēs eh, piekritam dalīties šajos datos ar Kanādu, kā mēs zināsim, ka eh, tad šitie jau pastāvošie nolīgumi starp ASV un Kanādu, un, un tad arī eh, nolīgumi ar Austrāliju, Avito karalisti, 5A nolīgumi, ka šie te dati neskatās visā pasaulē, un ar to es ierosinu, ka Mēs nenoturam debats par šo jautājumu tagad. Mums vajadzētu nogaidīt, pirms mēs uh, saņemsim formālu līgumu, un pēc tam eh, būs debats. Tātad aizkavēsim šīs debats līdz brīdim, kad mums būs formāls, formāla piekrišana, vai kāds iebilst pret šādu ierosinājumu. Šūtas kungs ir apjūts, lūdzu, jums atdos vārds. Nē. Protams, ja nav uh, šāda lūguma, tad uh, izvēlēties, kā rīkoties tomēr attiecībā uz uh, problēmām, par kurām ir bijuši iepriekšējie nolīgumi. Es pieņemu, ka politiskā pozīcija būs vairāk vai mazāk tāda pati, kā tā bija iepriekš. Arī kritika attiecībā uz šo te datu reģistru, pat ja tas ir uz Kanādu, tad loģiski ir tāda pati. 2010. gadā mēs izstrādājām kritēriju sarakstu Un šie rezultāti tiek salīdzināti ar šiem kritērijiem. Mēs tos noteicām, ka Eiropas parlaments un otrā lieta, kā es teicu, ir tāda, ka mums ir nepieciešams e, komisijas atbildes uz jautājumiem, kurus mēs esam lūguši kopš 2009. gada jau kopš 2009. gada, un e, komisija nav atbildējusi šiem jautājumiem. Līdz ar to, ja komisija vēlas e, mūsu piekrišanas, domāju, ka viņiem vajadzētu sākt domāt par atbildēm. Uh, Un eh, runa ir eh, par datu eh, nolīgumiem ar mm, Kanādu no ASV, un, manuprāt, tas nav tik sarežģīti. Un, ja visi tam var piekrist, tad mēs tagad nenoturēsim devas. Labi. Ja citu piezīme nav, tādā gadījumā mēs varam beigt mūsu šīs dienas sanāksmi. Paldies, ka ieradāties!